Der Präsident! Priekšstādātājs. Meine Damen und Herren, ich darf Sie bitten. Dāmas un kungi, es aicinu jūs mirklīt mani ieklausīties. Man šobrīd ir um, jāveic viens neparasts pasākums, tomēr tas ir ļoti svarīgs šī parlamenta darbā. Parlamentā šorīt no rīta notika incidents, par kuru es domāju, ka parlaments nedrīkst nereaģēt. Mums obligāti ir jārēģē. Es jums tūlīt nocitēšu teikumu, kuru es uzskatu pirmkārt par nepieņēmumu un otrkārt par noteikti sodāmu. Tas ir Zina Dīnas uh, kolēģis sacītais, um, kurš uh, diskusijā par es un Turcijas uh, samitu izteicās šādi. Kā rakstīja osmāņu zinātnieki, turki ir garīgi barbari, dieva zaimotāji, krāpnieki un netīreļi bet eh, ja viņiem ir jāstājas pretī ienaidniekam, viņi bēg projām. Vienīgais veids, kā efektīvi izturēties eh, pret eh, turku, ir izlēmība un dūre. Tas ir teikums, kurš ir saskaņā ar 165. reglamenta pāntu smags savienības vērtību pārkāpums. als Sofortmaßnahme. Tāpēc uh, es uh, rīkoju ar nekavējošu spēku un uzskatu, ka tas ir arī principiāls lēmums, jo šeit sistemātiski notiek mēģinājumi pārkāpt sarkanās līnijas un Tas ir svarīgi, lai mēs šeit nepieļautu rasisma izplatīšanos, tāpēc saskaņā ar reglamentu 165. pāntu, saskaņā ar 11. pāntu paredzētajiem noteikumiem, es deputātu Zina Dīnos no sanāksmes izslēdzu ar tūlītēju spēku. Es zinu, Dīnas kungs, jūs aicinu atstāt zāli. Jūs uzklau, tiksiet uzklausīts parastajā procedūrā par tūlītējiem pasākumiem. Debates nav paredzētas. Es aicinu jūs tūlīt pat atstāt zāli. Zina Dīnas kungs, lūdzu, atstājiet zāli. Nē, nav nekādu pieteikumu par reglamentu. Zina Dīnas kungs, lūdzu, atstājiet zāli. Okay, ich fordere Sie jetzt erneut auf. Es jūs vēlreiz aicinu atstāt zāli. Okay, dann darf ich, dann darf ich Sie. Tādā gadījumā es aicinu zāles pārziņas izvest Zina Dienas kungu no zāles. Bitte verlassen Sie den Saal. Lūdzu, atstājiet zāli. Un, ja jūs uh, vēlaties kopā ar viņu iziet, es nevaru jums to liekt. Bitte. Vielen Dank. Liels paldies. Es gibt über diese Anordnung keine Geschäfte par šo rīkojumu nenotiek nekādas diskusijas par reglamentu, nemaz nemēģiniet, zina Dīnas kungu, uzklausīsim vēlāk par reglamentu. Nav nekāda diskusija, un ja jūs, kungi, nenomierināsieties, es jūs aizsūtīšu to līdz pat viņam līdzi. Liels paldies! Es jūs informēšu par turpmāko procedūru. Mēs rīkojamies šeit saskaņā ar reglamentu, un es jūs uh, informēšu par tālāko procedūru, bet tagad sāksim balsošanu. So, meine Damen und Herren, Dāmas un kungi, pagaidām vēl nesāksim ar balsošanu, man ir divi paziņojumi. Pirmkārt, tas, ka Elenija Teokāras kundze ir atstājusi ETP politisko grupu un ar 8. mārtu ir uh, ECR grupā. Otrs paziņojums.